ir zināmas um, interpretācijas grūtības. Nākošais KLP, KLP sākās 15. gada janvārī un ir jau izziņots e, likumdošanas teksts, lai varētu to pagarināt līdz 15. gadam. Tā līdz ar to 15. gads ir pārējais gads, bet finanšu ziņā e, stātos spēkā 14. gadā. Tāpēc, Džordž, tas ir ļoti būtiski tieši maksājumiem un arī piemērošanas ziņā. Silvestris kungs lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Džordž jau izteicās gandrīz manā vietā, jo šis jautājums ir jārisina steidzami. Es piekrītu sacītājiem un paldies Annai par viņas prezentāciju. Mēs lemjam par punktu, ko mēs nevaram tā tik viegli izspriest. 14. gadā būs KLP, kas eh, formāli būs pagarinājums tam, eh, kas bija spēkā 13. gadā, bet ar resursu samazināšanu. Līdz ar to tam visam nav pārāk lielas jēgas. Un pēc tam arī tas, ka lauksaimniecībām pārstāvētu kādus automātiskus maksājumus, automātiskus atskaitījumus. Šie ir jēdzieni, kas ir jānoraida. Čalasa kunga klātbūtnē plenārsēdē mēs apspriedām šos jautājumus, un arī komisārs pats uzskatīja, ka jau likmes ir sadalītas, un finansējums lauksaimniecībai samazināsies. Čalos aizstāv vai mūsu intereses, vai viņš arī ir dalībnieks kādā citā līgā, jo viņš zina, ka būs eh, finansējuma samazinājumi. katru reizi izveidojot jaunus servisus, jaunus dienestus, ir vajadzīgi jauni resursi, un šiem jaunie resursi tiek meklēti samazinot lauksaimniecības finansējumu. E, tiek veidot, ir izveidots ārkārtīgi liels ārlietu dienests, e, ir izveidot struktūras, personāli, bīrojas, e, finanšu dotācijas ar izmaksām. Un nauda šiem mērķiem tiek ņemta, taiskaitā no lauksaimniecības. Lauksaimniecība pirms desmit gadiem ir tāda pati kā šodien, bet mēs nepārtraukti samazinām lauksaimniecības fondus. Un tad, kad izveidojas kāds jauns dienas, tad nauda tiek ņemta no lauksaimniecības kabatas. Tas ir pilnīgi nepieļaujami. Es eh, aicinu būt ļoti uzmanīgiem un jānoraida visi priekšlikumi, kuri vēl paredzētu lauksaimniecības fondu samazinājumu. Un piekrītu Džordžam Lājemam par to, ka mums ir jāpārdomā par pārejas perioda pārvaldību ar mazāk naudas. 14. gads būs gads, kura laikā tieks izmantoti šodienas noteikumi, bet ar 18% mazāk resursu. Un tas vieš bāžas lauksaimnieku vidu. Lauksaimniekiem ir jābūt pārliecībai ilgā termiņā, lai varētu plānot savas izvēles, un šeit mēs dubultīgi aizskaram lauksaimniecību. Paldies, un Tagad es došu vārdu Annai Jensenai, pēc tam komisijai un pēc tam Viorikai Dančelai. Paldies. Es domāju, ka uz dažiem jautājumiem komisijai vajadzētu atbildēt, bet pirmkārt, ja mēs runājam par noteiktību vai nenotietību, ja mums nav vienošanās un mums ir 2013. Eh, gada uh, Eh, situāciju, tad eh, vienotie maksājumi ir vienīgā lieta, par kuriem ir skaidrība, jo tie joprojām nonāks pie lauksaimniekiem. Tātad šajā izpratnē eh, noteiktība šeit ir. Bet mēs, protams, arī diskusijās par finanšu disciplīnu un jaunajiem griestiem redzējām, ka patiesībā ir nenoteiktība. Silvestris kungs minēja ka kopējā lauksaimniecības politika ir bijusi tāds kā bankomāts vai slaucamā govs, no kuras tiek ņemti līdzekļi budžetā šajā programmēšanas periodā. Un viņiem, zināmā mērā, ir taisnība. Un iemesls tam uh, bija tad, kad tika sagatavota DFS 2007. līdz 2013. gadam. Toreiz tas bija nakts vidū, eh, kad tika panākt vienošanās un bija par daudz uh, naudas programmēšanas perioda sākumā, un pēc tam apjoms samazinājās, un tas bija zināms, ka tā būs. Eh, un šajā komitejā arī ir bijušas diskusijas iepriekš, ka uh, jūs tuvojāties finanšu disciplīnai, jo šī marža kļuva aizvien plānāk un plānāk, un tāpēc mums ir. Uh, Uh, bijis iespējams izmantot šīs māržas no lauksainicības politikas citiem jautājumiem, piemēram, Galileo ārlietām. Bet tas tā nebūs jaunajā programmēšanas periodā. Es domāju, ka mēs tuvojamies uh, tādai situācijai, uh, Uh, kuru šai komitejai būs jāizstāv. Tātad mēs tojamies situācijai, kad uh, nauda, kas tiek atlikta lauksaimniecībai, ir diezgan knapa, un uh, mums tas ir skaidri jāpasaka, ka tā nav tā vieta, kur var rast līdzekļus. Tāpēc mums ir vajadzīga elastība kopumā, bet elastībai, protams, vajadzētu būt tādai, ka neiztērēto naudu var iztērēt citur un to varētu iztērēt citās jomās. Jūs tuvosieties tādai situācijai, kad finanšu disciplīnas jautājums būs izšķirīgi svarīgs. Un tāpēc es to gribētu atstāt komisijas ziņā atbildēt uz to, kā šeit rīkoties. Bet es domāju, ka tas būs jautājums, kur šai komitejai būs uh, ļoti skaidri jāpauž savs viedoklis. Es piekrītu tam, kas tika minēts, eh, ko minēja jūsu referente. Tātad jautājums par pietiekamiem maksājumiem. Tātad tas ir jautājums, kas eh, ir eh, ļoti būtisks arī reģionālās attīstības komitejai, bet lauku attīstībā arī būs svarīgi uh, lai būtu pietiekami daudz līdzekļu, lai veiktu maksājumus. Bet paldies uh, par minētajiem punktiem, tos pieņemšu zināšanai un labprāt uzklausītu komisijas atbildi par to, kā uh, īstenot finansiālo disciplīnu. Paldies. Grācijā, Korāna. Čara... Paldies, Anna. Ester de Lange pieteicās runāt. Viņi tikko ieradās. Paldies priekšādātais atvainojos arī referentei, ka es nokavējos. Es esmu kristīgā demokrāta, bet uh, es nespēju pārvietoties uh, vienkārši bez transporta līdzekļiem. Man bija jāskrien no citas sēdes. Es gribēju piebilst šeit dažus konkrētākus jautājumus, bet uh, referenti laikam pieminēja pilotprojekts un sagatavošanas pasākums. Uh, Šai komitejai svarīgi ir saglabāt spiedienu uz komiteju, kad ir runa par cenu uh, observatoriju. Tas ir jautājums, kas kļūst aizvien steidzīgāks. Uh, mums ir jāsaņem uh, vairāk informācijas no sistēmas, kas jau pastāv, bet te ir pārāk liela fokusēšanās uz uh, ražotāju cenām un uh, lielveikalu cenām un nav tik daudz uh, Eh, par to, kas notiek pa vidu. Eh, ja mēs paraugāmies uz vakardienas diskusijām ar Barņē, kur mēs apspriedām negodīgu praksi, kas varētu atgriezties eh, mazumtirdzniecības sektorā, un pirms tam pārtiks ražošanas ķēdē, tad ir ļoti svarīgi šeit veikt pasākumus. Otrs jautājums, ko gribētu piebilst, es piedāvāšu, tāpat kā pirms pāris gadiem, grozījumus, lai nedaudz, bet tomēr tiktu palielināts budžets eh, pārtiks un veterināriem dienestam. Tikko bija skandāls ar lielopa gaļu, eh, kurā tika eh, atklāta zirga gaļa, tātad tur bija nepareiz marķēšana. Esam saskāršies ar vēl citiem jautājumiem šajā jautājumā viduskomiteja izlēma uh, rakstīt iniciatīvas ziņojumu par šo jautājumu, jo mums šķiet, ka aizvien vairāk šādu gadījumu parādās. Vai tā ir struktūrāls tendence vai nē, nu to mēs nezinām, bet ir pārāk daudz šādu gadījumu. Mums vajadzētu censties uh, mēģināt atrast naudu, lai palielinātu pārtiks un veterinārā dienesta uh, finansējumu, lai cilvēki varētu iziet no birojiem un veikt uh, beidzot pārbaudas uz vietas dalību valstīs, kas būtu jādara tādas nebrīdināts pārbaudas. Un arī mēs redzam, ka ir pieaugums citās aģentūrās. Es, protams, saprotu, ka nauda kaut kur ir jārod. Nevar pieņemt, ka tā vienkārši tur būs. Bet ņemot vērā to, ka saskaramies ar eh, aizvien vairāk eh, krāpniecības gadījumiem, eh, tad tas kaitē uh, tiem uzņēmumiem, kas patiesībā neko sliktu nedara un kaitē visam šim sektoram, pārtiks ražošanas sektoram. Šie ir divi jautājumi. Nu, vēl viena piezīme. Es ceru, ka šoreiz Eiropas komisija uh, be, gribēs šo naudu, jo tad, kad es piedāvāju to pirms pāris gadiem, tad komisija teica, ā, nē, ir ļoti jauki, ka jūs piedāvājat, dārgais parlament, uh, šo budžetu palielinājumu pārtiks un veterinājumu dienestam, bet mēs to nevēlamies. Uh, Un tad mums rodas iespējas, ka jūs nemaz neesat ieinteresēti kontrolas uzlabošanā, un tad eh, jūs esat ļoti apmierināti sakot, ka likumdošana ir Eiropas likumdošana, bet kontrols jāveic dalību valstīm, un tas nav nopietni, jo tas vājina mūsu darba leģitimitāti šeit Eiropas līmenī. Ja mēs uh, pieņemam Eiropas likumus, bet nekontrolējam tos Eiropas līmenī, tad mēs sabojājam visu šo pasākumu. Uh, Un es ceru, ka komisija to uztvers daudz nopietnāk nekā pirms pieciem gadiem un gribēs šos papildus līdzekļus, lai uzlabotu kontrolas Eiropas līmenī. Lielas paldies! Bene, grazie, Estere, se non ci sono... Jā, paldies, Ester. Ja neviens cits negrib izteikties, tad tagad uh, došu vārdu Kristīnai Očmanai no uh, eh, Agrī ģenerāldirektorāta, un pēc tam vēl uzstāsies Dančils Kundze, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Taču tehniski komentāri atļausiet par finanšu disciplīnu. Ir tā, ka komisijas finanšu paziņojums attiecībā uz KLP reformas priekšlikumiem un balstoties uz komisijas DFS priekšlikumiem jau parādīja, ka 2014. gadam aplēs toreiz bija, ka būs eh, finanšu disciplīna, kas būs jāpiemēro. Uh, Un varbūt pateikšu arī to, ka pārējais regulējums, ko parlaments un padomu pieņēma pagājuši gadu par tiešmaksājumiem, kas attiecās uz 2013. kalendāro gadu, patiesībā ir tas arī, kas tiks attiecināts uz 2014. gadu par finanšu disciplīnu. Komisija patiesībā līdz nākamajai nedēļai, līdz 31. martam, uh, Eh, jums un padomēji piedāvās finanšu disciplīnas piemērošanu. Tā tas būtu jādara. Eh, tātad attiecībās 2016. gadu komisija jau gatavo priekšlikumu un nākamnedēļ jums to vajadzētu saņemt, jo, kā jau es teicu, termiņš ir 31. marts un tad padomai un parlamentai būs jānosaka šīs finanšu disciplīnas eh, likme līdz 30. jūnijam. Ja abas institūcijas nespēlēks vienošanos līdz šim termiņam, tad komisija noteiks šo likmi. Un pēc tam vēlāk šogad eh, komisija varēs piedāvāt pielāgot šo likmi. Uh, Uh, un tad tā būs grozījuma vēstule, kad mums būs saņemti um, skaitļi par lauksaimniecības izdevumiem, tad komisija varēs piedāvāt uh, mainīt, grozīt šo likmi, un tad padome viena pati varēs uh, to mainīt, un tā tas būs jādara līdz 1. decembrim. Un kāpēc tā, tā kā referenta pareiz teica, 1. decembris ir tas, kad tiks sākti Eh, sāksim veikt eh, tiešmaksājumu izmaksu. Un lauksaimniekiem un eh, dalībvalstīm tad būs jāzina šī likme līdz tam laikam. To es gribēju pateikt par finanšu disciplīnu. Priekšlikums tiks gatavots un jūs to saņemsiet. Un jūs noteikti to apspriedīsiet arī šajā komitejā. Paldies. Bene, se non ci sono interventi, darei la... Paldies, ja neviens vairāk negrib izteikties. Tad eh, vēlreiz eh, mūsu referentē vārds. Prins faktu, ka avem nevoie de mai multe cer. Eh, paldies, es uzklausīju kolēģi teikto, un secinājumi ir ļoti skaidri. Mums ir nepieciešama lielāka skaidrība un drošība, bet mēs arī apzināmies, ka mums vajadzētu noraidīt visus priekšlikumus, kas paredz budžeta samazināšanu și pentru... Domāju, ka komisija jāizstāv ir šie mērķi ar nagiem un zobiem. Un šajā sakarā mums ir jāsaista jautājums ar Eiropas Savienības un eh, kopīgo un lauksaimniecībai paredzēto budžetu. Paldies, Džordž! <clears throat> Just, just Paldies! Es gribētu uh, Par vēl nelielu precizējumu no komisijas. Bet eh, jūs runājāt par finanšu disciplīnu un par to, ka tā šogad tiks īstenota. Bet eh, kā tad var panākt šo samazinājumu 2 līdz 3 procenti attiecībā uz tiešiem maksājumiem? Un eh, vai šos līdzekļus var sadalīt dalību valstīm um, saskaņā ar vēsturiskiem maksājumiem, bet 3% ir 3%, bet tie eh, jāpiemēro visur un horizontāli. Paldies, Džordž. Lūdzu, komisija. Paldies, priekšsādātāji. Ko tad darīs komisija? Attiecībā uz tiešo maksājumu regulu mēs noteiksim vienu likmi, ko piemēros lauksaimniekiem. Tā nebūs likme katrai dalību valstī atsevišķi. Nē, tā būs likme, kas jāpiemēro lauksaimniekiem kad dalību valstis aprēķinās maksājumu katram lauksaimniekam. Bet komisija vēl šo priekšlikumu nav pieņēmusi, tas teiks uh, publiskots nākamnedēļ. Tā tas ir plānots. Paldies, Megenes kundze. Arī uh, gribētu paskaidrojumu. Mēs runājām par to, ka tas tiks piemērots visiem lauksaimniekiem neatkarīgi uh, no maksājuma apjoma. Tad vai būs kaut kāda robeža, vai būs piemērojams šis izcinājums visiem zem 500 tūkstošiem, virs 500 tūkstošiem? Lūdzu, Borkmanis kundze, eh, nākamnedēļ būs zināmi priekšlikuma eh, visi sīkumi. Es varu tikai pateikt, ka trešā gada reforma savulaik tika pieņemta tā, ka mēs piemērojam 5000 eh, šo robežu vērtību arī finanšu disciplīnai Un uh, tiešo maksājumu priešlikumā komisija ierosina uh, risinājumu 8. pantā, un mēs plānojam piemērot uh, šo 5000 griestus, bet konkrētas detaļas jūs zināsiet nākamnedēļ. Paldies, kolēģi! Ja pašlaik nav citu komentāru, tad mēs varam komitejas sanāksmi uh, tā lēnīti jām pabeigt. Nākamā sanāksme būs 25. martā pulksten trijos, un es lūdzu koordinatorus vēl palikt uh, tagad zālē, lai mēs pabeigtu koordinatoru sanāksmi, ko nevarējām pabeigt no rīta. Komitejas sēde ir beigusies tagad.